der Präsident. Vielen Dank. Guten Tag, meine Dāmas un kungi, gribēju jūs lūgt ieņemt savas vietas. Die am 19. Januar 2012 19. janvāra sanāksme tagad tiek turpināta. 19. janvāra sanāksmes protokoli, kā arī pieņemtās uh, tekstu versijas uh, ir jūsu rīcībā, vai kādam ir iebildumi pret protokolu? Nē, līdz ar to esam to pieņēmuši. Kommen zu den Mitteilungen. Zwei ab